es dalību valstīm. Dalību valstīm ir jānodrošina likuma burts. Paldies komisāram! Līdz ar to debates beidzam. Cienījamie kolēģi, kolēģis, nākamais punkts darba kārtībā kopīgās debates tiesību akta mežsaimniecības jomā Kamerūnas un Kongo republika, un e, Žadokungs ir iesniedzis ieteikumu par Eiropas Savienības un Kamerūnas noliegumu Un e, tad ir e, viņš iesniedzis otru ieteikumu ES un Kongo republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā, kā arī jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, e, kuru ir iesniegušas daudzas vairākas grupas kopā. Un tā tad e, kopīgajās debatēs mēs skatīsim visus šos trīs punktus. punktus. Vispirms Žadokungs kā referents uz sešas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, mīļa kolēģi. Vispirms es eh, gribētu pateikties visiem, kuri strādāja kopā ar mani eh, šajā te tematiskajā kontekstā. Visas parlamenta grupas ir izveidojušas kopīgu viedokli Un e, mēs gribējām arī pie, ietvert klāta mutisko jautājumu, gribējām iesniegt arī atbilstīgu rezolūciju, jo tēma ir ļoti nozīmīga. Jūs visi zināt, ka mežs e, kļūst arvien mazāks. Nu, ik pa divām sekundēm tiek eh, nocirsts futbola laukuma mežs un gadā teritorija, kas ir tik liela kā Grieķija. Šī situācija ir dramatiska. Eh, tā ir dramatiska situācija sugu daudzveidībai, jo tādējādi tiek apdraudēti tūkstošiem augu un dzīvnieku. It īpaši tas attiecas uz tropu mežiem. Tur uh, ir apmēram, tur ir galu galā puse no mūsu pasaules visā visām sugām. Un, protams, ka tas ietekmē arī klimata pārmaiņas. Izciršana tie ir 20% eh, siltumnīcu gāzu efekta. Bez tam simtiem tūkstošu cilvēku tiek tādā veidā apdraudēti tie, kuri vai nu dzīvo mežā, vai dzīvo no meža. Mežsaimniecība. Mm. Un mežs eh, ir arī saistīti ar šo te izciršanu, eh, un tas attiecas arī uz Kongo 20 līdz 40 visas pasaules eh, procentu koku tiek izcirsti nelegāli. Un tāpēc arī šeit mums ir ļoti svarīga tēma - brīvprātīgajā partnerātiecību nolīgumi par kuriem e, mēs, kurus mēs arī pieņemam starptautiskās tirniecības komitejā mm, saskaņošanas e, procedūras e, ietvaros. Tos ir iespējams ar procedūras, procedūru, kuru paredz Lisabonas līgums gan izvērt, pārbaudīt, bet kā atbilde ir paredzēts tikai jā vai nē. Un mēs nevaram detalizēti pievērsties citiem jautājumiem, eh, ar ko nodarbojas arī parlaments un ko mēs labprāt uzdot arī komisāram un komisijai. Ir ļoti svarīgi, eh, lai šajā nolīgumā tiktu paredzēta eh, atpazīšanas iespēja un kontrolas iespēja. Te patiešām ir jārada mežsaimniecības politika. Tātad mēs šodien runājam par Kongo, Brazīlu un Kamerūnu. Eh, parlaments eh, savos jautājumos izdala eh, legālo mežu izciršanu un ilgtspējīgi apsaimniekotus mežus. Pat tad, ja izciršana ir notikusi likumīgi, nenozīmē, tas vēl nenozīmē, ka tā ir bijusi ilgtspējīga meža saimniecība. Tāpēc pirmais jautājums komisijai. Kādā veidā komisija uh, rūpēsies par to, lai meža saimniecībā sekot to ātra rīcība. Galu galā 2011. gads ir meža gads. Tāpat mums ir arī jāņem eh, vērā situācija Nagojā, Kankūnā. Uh, kas bija izteikta sa saistībā ar programmu Red Plus. Bez tam koksnes tirdzniecībā ir uh, lib, tālākie ja liberalizācija novērojama un līdz ar to arī nelegāla mežu izciršana. Mēs eh, sagaidām komisijas atbildi par biodegvielu un eh, augsnes izmantošanu. Eiropas parlaments lūdza komisijai iekļaut arī šos eh, punktus izpētes kritērijos saistībā ar biodegvielu un ilgtspējību. Mums ir daudzi pozitīvi elementi, mēs augsti vērtējam sarunu laikā veikto darbu, Un mm, tāpat arī tika iesaistīta uh, pilsoniskā sabiedrība gan uh, Kamerūnā, gan Kongo Brazavilā, un tas jau nav tik vienkārši. Tāpēc es domāju, ka mēs varam teikt, ka partnerības uh, nolīgumi paši par sevi ir uh, pozitīvs solis. Tomēr, eh, komisāra kungs, vai jūs būtu ar mieru ik pa sešiem mēnešiem ierasties pie parlamenta pēc nolīguma parakstīšanas un parlamentu informēt par eh, tā? īstenošanu. Protams, ir iespējams vienoties par labām lietām, bet tas jau nenozīmē, ka īstenošana būs veiksmīga. Mēs gribētu redzēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti arī īstenošanas procesā. Tieši šo valstu pilsoniskā sabiedrība, e, ņemot vērā, ka šajās valstīs ir raksturīga korupcija un e, vēl citi negatīvi aspekti, būtu labi, ja pilsoniskai sabiedrībai būtu institūcijas, pie kā griezties un tapt uzklausītāji. Bez tam regulāri ir jāpievēršas sēku novērtēšanai, ir jāturpina nolīgumos iesāktās e, tēmas, e, lai varētu runāt patiešām par ilgtspējīgiem un regulāriem procesiem. Bez tam šie nolīgumi e, nerunā par budžeta līdzekļiem, tomēr mums ir nepieciešams atbilstīgs budžets. Paldies, saka priekšsēdētāja. E, tagad jautājumu e, autori un tagad Pērders kundze trīs minūtes. Paldies, komisārkungs, tropiskie meži Kamerunā un Kongā ir ļoti vērtīgi un tādēļ mēs apsveicam šo brīvprātīgo nolīgumu, lai skatītos to ilgspējīgi un kā tos ilgspējīgi izstrādāt. Meži pieder ne tikai šo valstu iedzīvotājiem, tie ir arī daļa no planētas ekosistēmas, kas ir būtiska, lai nodrošinātu dzīvību šīs planētas, un tā uztur arī miljoniem tonu oglekļa. Un Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam cīnīties pret klimatu pārmaiņām, saglabājot šos mežus, un valdības to mēģina jau gari, gadiem īstenot. Šīs abas valstis jāapsveic par to drosmi un gatavību parakstīt šādus brīvpadīgus nolīgumus ar Eiropas Savienību. Tomēr šo nolīgumu regulēšanu un ievērošana būs grūta, lai, jo skatoties uz to, kā mēs paši ar saviem resursiem izrīkojamies šajā kontinentā, bet eh, ir redzams, ka valsts to vēlās un tas ir apsveicami ir jāapkaro nelegāla meža izstrāde un šādu iegūtu koku eksports. Uz doto brīdi nelegāli izstrādāt un Eiropā importētu moku materiālu daļa ir te viena piektā no visa tirgus, par spīti tam, ka parlaments un citas iestādes mēģina pret to cīnīties. Un bet šeit mēs varam panākt panākums tikai, ja mēs iesaistīsim vietējos iedzīvotājus, un mums ir jānodrošina, ka arī viņu tiesības tiek ievērotas un respektētas. Un galu galā viņi zaudēs visvairāk, ja šie meži tiks izcirsti. Plaša mežu izciršana, tas ir tādēļ, ka mēs ļoti pieprasām produktus, lai izgraznot savus mājas. Mums būtu jāizturas rūpīgāk pret šo resursu, kas ne tikai uh, uztur ļoti daudz augu un dzīvnieku sugu, bet ir arī ļoti lēni augoši un ļoti ilgi, kam sasniedz briedumu. Un mums ir jācīnās pret klimatu pārmaiņām un nelikumīgu mežu izstrādi, un vienlaikus jāapkaro arī nelegālais kokmateriāla tirgus. Šāda nolīguma rezultātā tropu mežos iegūtā kokmateriāla cena varētu strauji pieaugt bet tas ir arī loģiski, jo šis resurs ir tikai ierobežots, bet tas ir arī vienīgais, ko šie vietējie iedzīvotāji var tirgot, un viņi ļoti labi apzinās tā vērtību. Mums šiem vietējiem iedzīvotājiem ir jāpalīdz, lai viņi varētu īstenot šos nolīgumus, un viņiem ir jābūt iespēja izteikt jau kādas bažas. Šie nolīgumi ir kā divvirziena ceļš, un mēs laugamies uz jūs komisāra kungs, lai jūs tos ievērotu. Šie nolīgumi ir ļoti labi, tie ir labi planētai, mums un mūsu partneriem, un mums jānodrošina, ka tie darbotos un ja kādi pārkāpumi tiktu atklāti un sodīti. Tāpat jāstāsta uz citām valstīm Āzijā, Āfrikā un Dienvidamerikā, kas varētu parakstīt līdzīgas nolīgumus pēc iespējas ātrāk, un es ceru, ka mums kopīgi auglīgā darbā izdosies to panākt. Paldies! Paldies, un tagad Dēvids Mārtiņš 5 minūtes. Thank you, President. Paldies. Sākšu ar to, ka pateikšu referentam par sadarbību ar ēnu referentiem. Domāju, ka mēs esam sasnieguši tādu plašu konsensu. Vienošanās ar Kongo un Kamerūnu, tāpat ar Gānu, nozīmē to, ka mēs ar šo partnerības līgumu esam aptvēruši visus neaizsargātos mežus Āfrikā, un tieši tāpēc iepriekšējie runātāji ir uzsvēruši, tas ir pozitīvi, tas dod mums mehānismu, kā tikt galā ar masīvu tirdzniecību, labāk pārvaldīt vitāli svarīgos resursus, un sniedz arī lielāku caurskatāmību šajā procesā cīņā pret pret korupciju, kas Āfrikā ir ļoti izplatīta. Atbalstot šos līgumus, gribētu tomēr izteikt trīs problēmu lūkus. Pirmkārt, mērķis nav bīstams, bet varētu rasties situācija, ka mums liksies, ka mēs varēsim izmantot mežus, un tas novedīs faktiski pie pretējā rezultātā. Mēs vēlamies ierobežot šo procesu un tādā veidā sargāt pasaules vidi. Mēs gribam, lai līgums turpina konservāciju, ierobežošanu šiem bioresursiem, un šeit piekrītu referentam, uh, Komisijai regulāri ir jāskatās, kā situācija attīstās un jāziņo par to. Otrkārt, vietējie cilvēki, kas ļoti bieži ir eksploatācijas upuri, viņiem vajadzētu gūt kādu labumu no šī līguma, no valdības puses ir apsolīts, ka šiem cilvēkiem un viņu tiesībām tiks dota prioritāte, es gribētu atkal aicināt komisiju joprojām uzturēt spēkā šo prasību pret valdību. Un trešais, mums jānodrošina, un šeit es varētu piekrist, Katrīnai, ka nepieciešamie līdzekļi tiks piešķirti, lai šo līgumu īstenot. Uz papīra līgums varētu būt ļoti labs, taču bez resursiem tas nav nekas, tas ir tikai papīrs. Un, kā tika norādīts, šeit nav nekādas finansiālas palīdzības pakete. Uh, padomei, parlamentam un komisijai ir jāparedz nepieciešamie līdzekli, lai šis līgums varētu darboties. Mums jāvar pārbaudīt koksne, kas tiek ievesta Eiropā, mums jāredz, lai eksperti varētu uzraudzīt šo situāciju, un mums arī nepieciešami resursi, lai uzraudzītu situāciju. Tātad jānodrošina tuvāšos mēnešos, lai mēs piešķirtu nepieciešamo finansējumu. Gribu uzsvērt, ka šie līgumi ir ļoti labi, taču kā citi līgumu tie būs atkarīgi no pušu iesaistības, no valdības solījuma izpeldes, lai šie līgumi tiešām novestu pie labākas mežu pārvaldības, resursu pārvaldības. Taču mēs varam arī aiziet pretējā ceļā, tāpēc mums vajadzētu panākt, lai komisija ļoti uzmanīgi uzraudzītu šo procesu. Paldies! Nākošais runātājs Džo Higgins. Ja viņš šādu pieejas atbalstu, es atbalstu jebkuru nolīgumu, kas atbalsta mūsu planētas mežu saglabāšanu, ja tie aizsargā arī vietējo cilvēku intereses un ļauj viņiem nostiprināt savus dzīves līmeni. Tas ir ļoti labi. Gribu teikt, ka Kamerūna un Kongo, tās valdības Mēs zinām, ka Kamerūnā ir ļoti augsts korupcijas līmenis, Kongo ir briesmīga cilvēku eksploatācija, sevišķi pigmēju eksploatācija ir pieņemts jauns likums, redzēsim, kā situācija attīstīsies. Koku izciršana ir saistīta ar eksploatāciju un koku izciršanu. Un tas apdraud vietējos cilvēkus. Tāpēc oriģina sākuma kreiso rezolūcija saistīja šos jautājumus ar mežu īpašumu tiesībām un vietējo cilšu interesēm. Mēs arī norādām, ka nelegāla izciršana ir saistīta ar nabadzības līmeni, un tas var radīt ļoti lielas problēmas. Tāpēc ir jāizbeidz šī nelegālā koka izciršana, kas varētu sagādāt milzīgas problēmas šiem vietējiem iedzīvotājiem, un to mēs nevarēsim panākt ar vietējo korupēto elišu palīdzību un arī mūsu zaļajiem, kuri joprojām aizstāv privātu īpašumu. Gribu teikt, ka šai ziņā Zemsahāras cilvēki varētu varētu ņemt piemēru no Tunisijas, kur ir notikusi burtiska sacelšanās pret korumpētu eliti. Paldies! Daniels Kaspārī. Paldies, priekšsēdētājs Konce! Cienījamie kolēģi, tropu koksnes eksporta valstis ir sākušas eh, slēgt plektakcijas ietvaros nolīgums ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība reformas eh, atbalstīs Mm, šajā kontekstā it īpaši ieviešot ir izcelsmes certifikāciju koku produktiem. Mm, manuprāt, ļoti svarīgi ir uzlabot eh, caurspīdīgumu un eh, būtu labi, ja partneri uzņemtos izmainīt līdzinējo likumdošanu un to uzlabot. Eh, tāpat es esmu gandarīts par to, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies paplašināt kapacitātes, lai atbalstītu koksnes ražošanu ražotājas valstis, it īpaši marķējuma kontekstā. Vēl divi punkti. Brīvprātīgie partnerības noliekumu pamatā ir ideja par to, ka uh, ir jāizbeidz nelegāla meļ, meza izcir, izciršana un uh, ir jāstājas pretī atmežošanas un mežu degradācijas procesiem visā pasaulē. Uh, Otrkārt, eh, tropu un citu sugu bagātu eh, mežu eh, eksploatācija ir bezatbildīga. Tā var izraisīt tālākas negatīvas sekas videi. Tāpēc šie nolīgumi ir mazs, bet labs solis pareizajā virzienā. Es atbalstu arī manu iepriekšējo runātāju domas, un bū, es būtu gandarīts, ja mēs ar šiem nolīgumiem patiešām varētu mūsu pasauli veidot mazliet labāku. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds komisijai, komisārs Piebalgs, lūdzu. Prezident, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Vispirms saku paldies Žado kungam par viņa sniegto atbalstu noslēdzošos līgumus ar Kongo un Kamerūnu. Es ceru, ka parlaments ievēros mūsu lūgumu noslēgt šos divus līgumus. Mēs arī aicinām Kongo un Kamerūnas parlaments pabeigt savus diskusijas. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība un partnervalstis atbalstīt šādus nolīgumus, jo nelikumīgi meža strāde rada grūtības visiem, jo likumīgā meža strāde ir tikai aizvarga redzamā daļa. Mēs runām par sākumu, ka mēs sākam strādāt kopā, lai ilgspējīgi pārvaldītu savus mežu resursus. Un atbildot uz vieno referenta jautājumu, mēs esam gatavs ierasties ik pa sešiem mēnešiem, lai ziņot parlamentam par to, ka šis darbs virzās uz priekšu. Protams, ir zināmi riski šajā darbā, bet, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā panākt ilgspējīgu šo resursu pārvaldību. Ja mēs to nepanāksim, vienkārši izteiksim deklarācijas, tad mēs eh, labus rezultātus nesniegsim. Mūsu partnervalstis ļoti vēlas sadarboties, bet viens no būtiskākajiem elementam ir tas, cik daudz mēs zaudējam nelikumīgajā meža strādē. Katru gadu tas ir 10 līdz 15 miljārdi ASV dolāru. Un tas rada arī ļoti smagas sekas vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat arī nelabvēlīgi ietekmē klimata pārmaiņas procesu un vietējo bioloģisko daudzveidību. Un jāpiebilst, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem tirgiem šādam koku materiālam. Tādēļ mūsu pieeja ir ļoti būtiska, kā mēs šo jautājumu risināsim. Ar 20% no tropmeža iegūtā kokmateriāla, kas tiek tirgots Eiropā, tiek iegūts nelikumīgi. Tādēļ ir nepieciešams rīkoties, lai mēs tirgotu tikai likumīgi iegūtus kokmateriālus. Tā pašā laikā arī jautājums par klimatu pārmaiņu ir būtisks visās ziņās. Ir ļoti vienkārši teikt, ka jā, ir jāmaksā, lai aizsargātu mežu. Tas ir ļoti vienkārši bet, lai to piemērotu, tas nozīmē, ka abām pusēm ļoti aktīvi jāiesaistās. Mēģināšu atbildēt uz dažiem no jautājumiem, kas izskanēja par ieviešanu un uzraudzīšanu. Tiek izveidota kopēja īstenošanas komiteja, kas novēros nolīguma ieviešanu. Tāpat tiek izveidota neatkarīga audita iespēja, kas nodrošinās uzraudzību, līgumu efektivitāti un darbību. Un būs igadēji ziņojumi, kas būs publiski pieejami, un, protams, tie būs pieejami arī Eiropas parlamentam. Arī gatavot, jo ties šiem noliegumiem mēs esam runājuši ar, ar, esam runājuši ar vietējiem iedzīvotājiem līdz šim. Viņi no šī procesa ir pilnībā bijuši izslēgti. Mēs esam plānoši jaunos nolīgumus veidojot daudzu ieinteresēto pusu komitejas, lai eh, skatītos, kā šīs procesas var noritēt iesaistot vietējos iedzīvotājus. Tāpat ir citi mehānismi nolīgumā un neatkarīgam auditoram būs iespēja tam piekļūt un pakļaukoties uz informāciju no daudziem avotiem, tostarp no pilsoniskās sabiedrības un kopienu pārstāvjiem. No 2002. līdz 2008. gadam Eiropas Savienība ieguldot 544 miljonus eiro jaunatīstības valstu meža saimniecībās. Komisija līdz šim ir iztērējusi vēl 35 miljonus, lai atbalstītu šādus procesus, un vēl 35 miljonus mēs ieguldīsim no 11. līdz 13. gadam. Tāpat vēlos uzsvērt, ka dalībvalstis arī nodrošina finansiālus ieguldījumus. Tāpat esam atvēlējuši cilvēku resursus flekt ieviešanai. Manā paļautībā ir septiņi ierēņi, kas strādā pie šie jautājumi, un viņi sadarbojas ļoti cieši ar Eiropas Meža institūtu un Nacionālajām mežsaimniecības varas iestādēm. Ir arī vēl pieņemtas direktīvas attiecībā uz nelikumīgu mežstrādes apkarošanu, kas uh, papildinās mūsu pieeju, kas uh, veicinās mazāku šādu nelikumīgu mežu izstrādu un izmantošanu. Un arī veicinās mazāk emisiju skaitu saistībā ar mežu izciršanu jaunatīstības valstīs. Nākotnē, izmantojot šādus nolīgumus, mēs varēsim nodrošināt labāku pārvaldību vietējo iedzīvotāju un vietējo kopienu pārstāvju intereses. Es arī ņemu vērā cilvēktiesību elementu šajos jautājumos. Ir svarīgi, lai komisija koncentrētos uz šiem jautājumiem. Es varu nu, jums droši teikt, ka mēs cilvēktiesību jautājumus vienmēr turam mūsu politiskajā dialogu pašā centrā ar trešajām valstīm. Un cīņa pret korupciju arī ir viens no jautājumiem, kuru mēs skatām savā darbā ar partneru valstīm. Bet vēlos uzsvērt vienu īpašu lietu, kas pamudina visu šo procesu. Partneru valstis jūtas iesaistītas, un ja tās neiesaistīsies, tad par spīti visām viņu vājībām mēs nespēsim aizsargāt mežus. Es zinu, ka šis ir tikai process pats sākums, bet tas ir process, kurā ir iesaistījušās abas puses, un es esmu vienmēr gatavs nākt šeit uz parlamentu un stāstīt par to, kā šī ieviešana veicās, bet ar flekt mēs spēram soli pareizajā virzienā, mēs nepalielinām risku, varbūt mēs nesniedzam pietiekam daudz risinājumu, bet vismaz tas ir ļoti labs solis, par ko mēs varam lepoties. Paldies! Indeed, Paldies, komisārkungs! Vispirms eh, atvainojos eh, par to, ka pārtraucu debates eh, bet es tagad vadīšu sēdi un es domāju, ka tas ir